Can I invite all of you to take your chairs as soon? Lūdzu, apsēdieties visi pēc iespējas ātri un lūdzu, ievērojiet klusumu. So I wish you very welcome to this. Es uh, sveicu visus uh, lūgumrakstu komitejas sanāksmē. Šī sanāksme tiek raidīta internetā. Un tiem, kuri uh, seko mūsu sēdē no attāluma, gribu teikt, ka tā ir pēdējā sanāksme pirms vasaras pārtraukuma. Redzu zālē ļoti daudzus kolēģus Un uh, uz jums uh, skatoties, es saprotu, ka mums ir nepieciešams jauks, saulains vasaras atvaļinājums, jo uh, Brīseles pavasaris ir bijis diezgan skumjš dažādiem aslu dēļ. Tagad pāriesim pie otrā darba kārtības punktā, kas ir darba kārtības apstiprināšana. Uh, un pievērš jūs uzmanību tām, ka šodien 15. pēc 11. Darbs, kā, darba kārtības punktu mēs izskatīsim 29. darba kārtības punktu pār piekļuvi zālēm. Uh, Uh, ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim, ka 2. jūnija sanāksmes protokols ir apstiprināts. Kolēģi, lūdzu, lūdzu, ievērojiet klusumu. Zālē ir ļoti daudz klausītāju un, diemžēl, akustika nav pārāk laba šai zālē. Lūdzu, apsēdieties visi un Lūdzu, klausieties viens otrā, kad jūs uzstājaties, un klausieties manī, un tad mums visiem būs labāks noskaņojums. Man ir vairāki paziņojumi. Pirmkārt, mums um, būs nelielas pārmaiņas sekretariāta sastāvā pēc vasaras pārtraukuma ar lielu gandarījumu un tai pašt laikā nožēlu. Man jāpaziņo, ka Jos Hezens un Georgio Musa ļoti pieredzējuši administratori uh, mobilitātes procedūras ietvaros pāriet strādāt uh, C uh, politikas departamentā. Līdz ar to uh, mēs zaudējam divus ļoti pieredzējušus uh, darbiniekus, bet nu ne jau uz visiem laikiem bet jāsaka, tas jau ir mūsu politikas departaments, viņi joprojām ar mums sadarbosies. Un tādēļ ir tāda jauka sajūta, ka viņi pavisam neiet prom no mums, bet mēs turpināsim strādāt. Viņi, šie kolēģi ir daudzus gadus strādājuši mūsu sekretariātā, un tagad es vēlu jums panākumus jaunajā darbā, un jūs jau nekur tālu nedodaties prom Un Džordžo arī vēl dosies novembrī uz Itāliju uz faktu noskaidrošanas misiju Tāranto. Un eh, pēc vasaras atvaļinājuma es jūs iepazīstināšu ar mūsu jaunajiem sekretariāta darbiniekiem. Un vēl viens mūsu sekretariāta darbinieks dodas prom, un tas ir Jārī Erholms, kurš dodas Eh, pensijā, un man tiešām uh, liekas dīvaini, ka tik jauni cilvēki jau iet pensijā. Un tā ir jūsu pēdējā komitejas sanāksme arī, un es vēlos no sirds jums pateikties par visu, ko jūs esat darījis mūsu komitejas labā, nu, un uh, Neatkarīgi no tā, vai jūs doties uz Somiju vai Franciju, izbaudiet savu jauno brīvību, un es eh, ar aplausiem jums pateiksimies visi. So, now I hope that every... Tagad es ceru, ka zālē ir visi deputāti, kuriem ir jāpiedalās balsošanā, ka jums ir arī balsošanas kartītes līdzi. Labi. I, I better take this. So we... Tagad mēs balsosim par um, atskaiti par braucienu uz Spāniju un par sagatavotām rekomendācijām. Brauciens notika šā gada februārī. Vispirms balsojam par pirmo kompromisu. Kas ir par? Pret. Atturas. Apstiprināts. Pirmā rekomendācija, pirmais grozījums par pret atturas. A, nē, tas atkrīt. Jā, man saka, tas atkrīt. Es atvainojos, laikam nebija izpildījis mājas darbs. Trešais grozījums tagad par pret atturas balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens Eiropas tāds patīs uh, deputāts uh, par daudz pie šai balsot jomā. Tagad viss ir kārtībā. Nē, tagad no S&D viens deputāts par daudz piedalās balsojumā. Labi, tagad viss kārtībā. Tagad gan varam beigt balsošanu un ir pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Arī par to mums jābalso. Sākam balsot. Vēl visi nav nobalsojuši. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. Astotais grozījums pret atturas noraidīts. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. grozījums par atturas uh, pieņemts. Open the vote on amendment 11. 11. balsojums uh, grozījums elektroniski. One EPP. Viens no tautas partijas par daudz. Viens no tautas partijas ir par daudz. Sākam balsot, beidzam balsot. Nav raidīts. 12. grozījums atkrīts. Nē, tas tika noraidīts. Liekam uz balsojumu 12. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums par. Pret. Atturas. No, eh, pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 15. par. Pret atturas noraidīts 16. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 18. par pret atturas noraidīts. 19. par pret nav skaidrs, sākam balsot elektroniski. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām. 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts 24. par pret atturas noraidīts 25. par pret atturas noraidīts 26. par pret atturas noraidīts 27. par pret atturas pieņemts. 27. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 30. par. Pret. Atkrīt.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 atturas pieņemts. Trīsdesmit sastais atkrīt, jo 35. tika pieņemts galīgais balsojums elektroniski par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar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 kas ir pilots projekts par. Par pilot project. Iebiedēšana. Tas ir viens balsojums. Varam balsot elektroniski. Sākam balsot. Turpinam balsot. Tas ir viens vienīgs balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts vienbalsīgi. Apsveicam Soledādu. Tālāk pārējām pie lūgumraksts punktiem. Es saprotu, ka šis ir kritisks brīdis, jo cilvēks zālē atstāja. Lūdzu, dariet to maksimāli plusi tie, kuri nepaliek uzklausīt lūgumrakstus. Can I, can I kindly ask the journalists to leave? Žurnālisti tiek lūgti zāli atstāt un intervēt ārpus zāles. So all of you that are not going to be present. Tie, kuri nepaliek uzklausīt lūgumu rakstus, lūdzu atstājiet zāli bez kavēšanās. So, the next item that... Nākošais jautājums, tas ir lūgumraksts ko ir iesniedzis Hannes Johans Kelle pār kultūras identitātes eh, aizsargāšanu sorbu kopienai. Lūguma rakstiesniedzējs eh, ir zālē, Kelkungs. Dodu vārdu jums uz piecām minūtēm. Lūdzu, apzinieties, ka klātesošie nav visai taktiski šobrīd. Es četras reizes e, lūdzu viņus atstāt zāli, bet vēl tas nav izdarīts. So now I am happy. Un tagad dodu jums vārdu uz piecām minūtēm, lai jūs varētu izteikties par savu lūgumu rakstu. Godātie Godātās dāmas un kungi, es īsumā jums pastāstīšu par uh, lūgumrakstu svarīgākiem punktiem un sniegšu atsevišķus precizējumus. Es uh, gribētu pateikties par šo iespēju uzstāties. Mēs esam uh, Lauzicas alianse, esam politiska platforma, kas apvieno 12 reģionālas pilsoņu iniciatīvas ar 120 tūkstošiem atbalstītāju. Pirmais punkts - minoritāšu tiesību aizsardzība. No vienas puses kalnrūpniecības uh, Uh, likumi ietilps nacionālā kompetencija. No otras puses uh, uh, ir jāievēro pamat konvencija par minoritāšu tiesību aizsardzību, tā ir Eiropas padomes konvencija. Ir uh, uh jārūpējas par uh, valodas kultūras saglabāšanu un par uh, Uh, dzīves vides saglabāšanu. Ir 100 uh, uh, ir paredzēts um, likvidēt vēl 12 papildus ciemats, pārvietot 3000 iedzīvotāju, lai varētu iegūt brūnogles šai reģionā. Tas var novest pie kultūras identitātes zaudēšanas ir paredzēts uh, paplašināt uh, brūnogļu ieguvi un uh, tas skārt septiņus ciemats ar 1700 iedzīvotājiem. Saksijas un Brandenburgas federālām zemēm ir jārūpējas par uh, Uh, minoritāšu tiesību aizsardzību, un uh, Vācija ir arī ratificējis atbilstošās uh, konvencijas. Tātad Eiropas Savienība nav atba, atbildīga par kalnrūpniecību, bet ir Eiropas Savienības direktīvas par ūdens kvalitāti, ūdens kvalitāti Um, gaisa kvalitāti un par rūpniecības emisijām jāpārņem nacionālā likumdošanā. Zeme ir uh, piesārņota ar smagiem um, metāliem un ir uh, paredzēts uh, Lauzicas tūmā atkal uzsāks brūnogļu ieguvi 10 tūkstošu hektāru platībā, kas var novest pie uh, uh, ievērojama piesārņojuma. Un ir uh, veikti pētījumi, kas apliecina par to, ka brūnogļu ieguve visā Eiropā rada nopietnu piesārņojumu. Šīs dokuments ir pieejams arī citās valodās. Ir uh, jāprasa, lai Polija un er, Vācija ievēro Eiropas Savienības tiesību normas attiecībā uz piesārņojumu novēršanu. Un ir jānodrošina tas, uh, lai netiktu subsidēta šāda enerģijas ieguve, kas nodara kaitējumu videi. Eiropas Savienības direktīvas ir jāievēro attiecībā uz klimata aizsardzību un CO2 emisiju samazināšanu. Būtu tiešām ir uh, dīvaini, ka tagad, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi, tiek iznīcinātas atjaunojamo enerģijas uh, uh, avotu uh, objekti. Un tāpat netiek arī ievērota. Uh, no, uh, Mm, tiek nodrošināts nepamatotas subsīdijas um, šādai brūnogļu ieguvēji, uh, un tas, ir, tas nozīmē, ka būtu jāuzsāk pārkāpuma procedūra pret Vāciju par klimata mērķu uh, neievērošanu un subsīdijām ogļu ieguvēji. Uh, tāpat ir, eh, ja eh, nacionālā likumdošanā ir pārņēmta Eiropas Savienības direktīva par eh, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un šādi šajā reģionā ir vairākas apdraudētas sugas, kuras varētu tikt iznīcinātas un, diemžēl, atbildīgās iestādes uh, nenodrošina aizsardzību un cieš vairākas putnu sugas un tāpat ir apdraudētas augu sugas. Un ir jāpasargā šīs teritorijas no i, daudzveidības, bioloģiskās daudzveidības iznīcināšanas. Paldies par iespēju prezentēt šo lūgumu rakstu. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad komisijas pārstāvis. Man ir šeit trīs vārdi uzrakstīti. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies lūgumu rakstiesniedzēm par ļoti interesanto prezentāciju. Mums Nav jā, eh, jārezumē šis lūgumraksts, mēs atgriezīsimies pie svarīgākiem punktiem. Es gribu teikt, ka mēs rūpīgi iepazināmies ar lūgumrakstu. Šajā darbā tika iesaistīti vairāki uh, dienesti, tātad enerģijas, um, uh, vides ģēdē un konkurences uh, ģēdē un uh, tieslietu ģenerāldirektorāts un kolēģi ir šeit zālē, man blakus, un viņi var atbildēt arī uz konkrētiem jautājumiem, kas ietilpst viņu kompetence. Runājot par šiem trim punktiem, ko minēja Uh, lūguma raksta autors. Pirmkārt par sorbu kultūras un valodas aizsardzību, nākamais punkts par ogļu ieguvi un izmantošanu šajā reģionā visā Eiropas Savienībā, un trešais uh, ieviest Eiropas Savienības uh, normas attiecībā uz gaisa un ūdens kvalitāti, nodrošināt to respektēšanu. Pirmkārt par minoritāšu tiesību aizsardzību. Šeit mums ir uh, jāpaskaidro, ka ir aizliegts eh, saskaņā ar pamatiesību hārtu diskriminēt minoritāšu pārstāvjus, un tas attiecas tikai uz eh, tiem gadījumiem, kad Eiropas uh, Savienības normas tiek piemērotas dalību valstīs. Līdz ar to mūsu rīcības spējas ir ierobežot šeit tieši būtu jāiesaista Eiropas padome un harta par reģionālām minoritāšu valodām to ir parakstījusi arī Vācija. Tālāk eh, par eh, mūsu ietekmi uz minoritāšu statusa eh, atzīšanu arī ir ierobežots, bet pastāv tādas programmas kā Erasmus Plus un minoritātes var pieteikties uz Eiropas Savienības atbalstu arī savas valodas aizsardzībā, ja var pierādīt, ka tam visam ir Eiropas atbalsts dimensija. Tālāk par otro punktu par uh, ogļu ieguvi un ogļu uh, elektrostācijām š, Vācijā, šajā reģionā un visā Eiropas Savienībā. Mēs konstatējam, ka ogļu izmantošana Eiropā samazinās pēdējo mm, gadu desmitu laikā. Šī tendence turpināsies, mūsuprāt, arī nākotnē, tāpat arī Vācijā. Uh, Tāpat laikā mums ir jāievēro līguma 194. pāns par Eiropas Savienības darbību, kurā ir paredzēts, ka e, dalību valstis var a, izlēmt par energoresursu struktūru, energoresursu izmantošanu, energoapgādi. Un līdz ar to komisija nevar aizliegt ogļu ieguvi vai aizliegt ogļu uh, elektrostacijas pat, ja mēs konstatējam, ka ir tendence mazāk izmantot ogles gan Vācijā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Trešais uh, punkts, ko uh, uzsvēra lūguma raksta iesniedzējs, eh, bija uh, Uh, ūdens un gaisa aizsardzības um, normu ievērošana saskaņā ar rūpniecisko emisiju direktīvu un uh, citiem atbilstošiem tiesību aktiem komisija ir izvērtējusi, vai Vācija ievēro uh, šīs industriāla emisiju direktīvu un citus tiesību aktus un vai tiek izmantotas labākās pieejamās metodes, un mēs neesam nekādas uh, pārkāpumus konstatējuši arī attiecībā uz uh, gaisa kvalitātes direktīvu, pat ja nav konstatēti pārkāpumi. Uh, komisijas dienests konstatēja pārkāpumus tuvējos reģionos, nevis šajā reģionā. Uh, un tiesiskās procedūras e, turpinās, lai problēma, šīs problēmas risinātu lai, attiecībā pret Vāciju, Poliju un Čehijas republiku. Es domāju, ka tas no manas puses ir viss, un šeit blakus ir kolēģi no vides. Uh, un uh, tieslietu ģenerāla direktorātiem, kuri varēs atbildēt vēl uz papildu jautājumiem. Paldies jums, paldies lūguma raksta autoram par ļoti izsmeļošu pārskatu un ļoti precīzu pārskatu. Tagad es dodu vārdu kolēģiem par šo jautājumu. Un Ždanoks kundze vēlas izteikties, lūdzu. Thank you. I... Paldies. Man jāsaka, pati savām acīm redzēju šo reģionu. Un apskatīju arī to teritoriju, kur notiek uh, eh, raktuvju darbība. Mēs bijām tur pirms gada. Mums tur bija mūsu politiskās saimas um, ehm, partijas kongress, Un esmu ļoti pārsteigta par komisijas vērtējumu, ka tur netiek pārkāpt ūdens ietvara direktīva. Ņemot vērā 2020. gada mm, prognozes un turklāt arī gaisa, piesār, gaisa kvalitātes direktīvas. Nezinu, kāds ir iespējams. Mēs nu pat nobalsojām par faktu vākšanas komandējumu divos upju reģionos Spānijā. Pirms diviem gadiem bijām Galīcijā, un mēs paši savām acīm redzējām, ka tur ir piesārņojums. Situācija tiešām sarežģīta, traģiski iedzīvotājiem. Bet eksperts saka, nē, viss kārtībā. Es tiešām nesaprotu, kā tas ir iespējams. Un tāds, tāds arī ir mans jautājums komisijai. Tā kā jūs sakāt, ka jūs nebijāt tieši šajā reģionā, jūs bijāt kaut kur kaimiņu reģionos. Jūs sakāt Čehijā, kur notika mm, šīs ekspertīzes inspekcija. Nu, kā tā? Mans jautājums. Un otrs jautājums. Esmu jau uzdevusi jautājumu lūgumrakstu iesniedzējiem. Mans padoms faktiski bija iesniegt šo lūgumrakstu un tādā veidā atrisināt šo jautājumu. Nu, par nožēlu jāsaka, ka nav nekādu ierobežojumu kontraktos attiecībā uz raktuvi darbību un, nu, iespējamu raktuvi paplas, paplašināšanu. Nu tā tas ir. Vācija tagad atsakās no atomenerģijas. Un līdz ar to faktiski vairāk izmanto ogles kā kurināmo. Pastāv drauds, ka faktiski šīs raktuves teritorija, raktuves teritorija varētu tikt vērsta plašumā un sorbu ciemus tas apdraudēs. Un šīs monētas otra puse ir tāda, ka nevarēs saglabāt tradicionālās kultūras vērtības, tradicionālu kultūras teritoriju šai minoritātei. Mūsu vienošanās ar komisiju taču ir tāda, ka mēs vienmēr atsaucamies uz pamatiesību hārtu, pieminam tur minoritātes, valodu minoritātes ir īpaši. Un jūs tagad atbildat? ka tā nav saistoša un ka jūs nevarat iejaukties. Nu, es zinu, ka situācija pasliktinājās, kad raptūs tika pārdotas iepriekšējais īpašnieks bija Zviedrijas valsts uzņēmums Waterfall, tagad tas ir pārdots Čehijas uzņēmumam, kas darbību var vērst plašumā. runāju ar Zviedrijas kolēģi Bodil Valeroju, viņa eh, ļoti labi zina, kādas eh, ir šī uzņēmuma Waterfall darbības. Viņa gan nevarēja šodien būt klāt, viņa šobrīd ir kalē, bet viņa zina, ka šis, šis jautājums ir problemātisks. Paldies, saka priekšēdētāji. Tālāk, Sebastijas kungs un godātie kolēģi, lūdzu, ne, neatkārtojiet viens otru teikto, bet izsakieties lakoniski, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, varēja pārbaudīt ar savām acīm to, kas notiek apgabalā, kurā apdzīvo sorbi, un mēs šajā gadījumā saskaramies ar acīm redzamo Eiropas Savienības gara un normu pārkāpumu. Pirmkārt, atgādinu, ka eh, Eiropas Savienības valstīs eh, tiek, ir pieņemts respektēt minoritāšu tiesības, un tā, nedrīkst šajā gadījumā neaizvērt skolas, ne arī fiziski nojaukt viņu ciemus. Vācija ir izsvītro, eh, Vācija ir pienākums garantēt minoritāšu valodu pasniegšanu un izglītošanu mm, minoritāšu valodās. Tāpēc sūdzība ir attiecīga. Šeit mēs saskaramies ar grupu, kas tiek ne tikai kulturāli, bet arī fiziski iznīcināti, jo izkliedēt e, iedzīvotāju grupu, kam ir e, sava valoda, savi ieradumi, e, ļoti apgrūtina viņu izdzīvošanu. Otrkārt, jāpatur prātā, ka Eiropas Savienība ir paredzējusi veselu rindu ar stratēģiju, Eh, tā izskaitā COP21 pret klimatu pārmaiņām Parīzē, kas paredz enerģijas ražošanas eh, de, un ekonomikas dekarbonizāciju. Un, lai gan vispārīgos skaitļos statistiski Vācija to respektē, šajā konkrētajā apgabalā process ir pretējs un ir eh, pretrunā ar Eiropas normām. Treškārt, Eh, mani tieši tāpat kā kolēģi Ždanoku pārsteidz tas, ka komisijas pārstāve nesaskata gaisa kvalitātes direktīvu pārkāpumu, jo mēs to redzējām. Tāpēc es gribētu zināt, kādā veidā šis lēmums ir pieņemts. Kā var uzskatīt, ka eh, pārkāpuma nav, ja mēs paši redzējām piesārņojumu. Jebkura atvērta raktuve šahta ir piesārņojoša, un šajā gadījumā e, šāds piesārņojums bija acīm redzams. Es domāju, ka šajā gadījumā ir runa par nopietnu e, un smagu pārkāpumu daudzos Eiropas tekstos un jāņem šo faktu nopietnību vērā gan pret Eiropas direktīvām, gan pret minoritāšu uh, uh, tiesību pārkāpumu. Un es domāju, ka komisijas pārstāvēji reāli ir jāpavēro no, tas, kas notiek sorbu apgabalā. Un varētu arī nosūtīt delegācijas turiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tālāk Elika Abras kungs. Thank you. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Es arī uh, apmeklēju šo reģionu un es neatkārtošu, ko jau kolēģi teica, bet pavisam īsi es gribu norādīt, ka esmu vienisprātis ar uh, jau teikto ar uh, autoru norādīto par trim punktiem. Mums ir jā, uh, jāatbalsta sorbu kultūra un valoda, tā jāaizstāv. Otrakārt, uh, ir uh, ļoti uh, šausminošas uh, sekas vides aizsardzības jomā tam, kas tur notiek. Un es arī gribu norādīt, ka es atbalstu to, ka ir jāuzsāk procedūra pret Vāciju un Poliju attiecībā uz ogļu ieguvi. Un es pilnīgi atbalstu šo līgumu rakstu un solidarizējos ar sorbu tautu. Paldies. Thank you very much. This... Paldies. Šis ir ļoti komplekss lūguma raksts. Šeit ir vairāki punkti iekļauti. Un tagad vārds uh, autoram vēl divas minūtes tādiem kā noslēguma paziņojumam, vai jūs vēlties vēl kaut ko piebilst tam, kas uh, šeit izskanēja, vai jūs vēlties kaut ko vēl teikt uh, komitejas deputātiem, un tad mēs centīsimies rezumēt situāciju. Paldies! papildus komisijas teiktajam es gribu ka visas problēmas cēlonis ir kalnrūpniecība ogļu ieguve. Jā, šeit uh, ir runa par uh, nacionāliem tiesību aktiem, bet mums ir jāskatās uz uh, sekām, uz ietekmi, kas ir, uh, ko ir izraisījuši šie kalnu rūpniecība. Un paldies! Thank you very much. So what we could do here Ko mēs varētu darīt šajā gadījumā? Es ierosinu saglabāt lūgumu rakstu atvērtu, un es uh, gribētu jūs rosināt, Kēlkungs, uh, vērsties pie uh, Nacionālā ombuda Vācijā, Bundestagā. Uh, ir uh, federālo zemju ombuds, pie kā jūs varat vērsties. Bundestagā ir arī lūgumraksta komiteja, jo daudzi no šiem punktiem ietilps dalību valstu kompetencē. Tas būtu pirmais, kas mums jādara, vēl, vērsties Bundestagā lūgumrakstu komitejā. Jūs varētu arī uh, sazināties ar jūsu reģionu ombudu. Uh, teiksim, nacionālie jautājumi ir eh, energo resursu struktūra. Bet, Kēla kungs, jūs varētu otrkārt sniegt papildu informāciju mūsu komitejai par eh, valsts atbalstu eh, un par kalnrūpniecības atkritumu likvidēšanu. Tas būtu labi, ja jūs to izdarītu divu mēnešu laikā. Un Tāpat būtu jāvēršas pie komisijas, lai tā varētu izvērtēt papildu informāciju un izvērtēt situāciju. Un tāpat es aicinu jūs vērsties pie Saksijas un Brandenburgas uh, Eh, zemju eh, valdības, eh, prasot izvērtēt šo vides situāciju un pieprasot papildu informāciju par vides jautājumiem, kas tika šeit minēti, un tas arī būtu Eiropas parlamenta interesēs. Jā, līgumos un hartā ir ierakstīts tas, ka minoritāšu kultūras un valodas saglabāšana ir kaut kas tāds, ko nedrīkst ignorēt. Mums ir jāsaglabā kultūra un valoda, un tas ir gan mūsu komitejas, gan mūsu institūcijas interesēt nodrošināt sorbu uh, valodas un kultūras saglabāšanu. Un mēs uzrakstīsim atbilstošu vēstuli. Vārds Margaretē. Jā. Ja es pilnībā atbalstu. Nu, izskatās, ka komisija dara visu, lai tiktu vaļā no šīs lietas, lai atkratītos. Nu, jā, pat par gaisa, ūdens piesārņojumu, un pat ja uzsāk pārkāpumu procedūru, tad mums vienalga ir. Uh, jāaizsargā pilsoņi, jāvēršas pret diskrimināciju, piespiedu pārvietošanu, ar ko saskar šīs minoritātes pārstāvji. Un mums tiešām ir nopietni jāuztver šī situācija, pat ja mēs aicinām uzstākt pie uh, Eh, pārkāpuma procedūra, bet cilvēkiem šis jautājums ļoti būtisks, un mēs šajā komitejā raugamies uz pilsoņu tiesību aizsardzību, un šī situācija ir ļoti satraucoša. Nu, teiksim tā, mēs no komisijas atbildes arī dzirdējam, ka ir pārkāpuma procedūra, kas ir jau uzsākta pret Vāciju attiecībā uz gaisa piesārņojumu. Bet tur nav ietverts minētais reģions šobrīd. Tad, kad saņemsim vairāk informāciju no lūgumraksta iesniedzēja, tad varam šo jautājumu vērst plašumā un dialogā ar komisiju varam pilnīgi noteikti to pieminēt un domāju, ka mums izdosies šo reģionu padziļināt tur arī ietvert. Bet, nu, jāsaka, šajā ļoti īsajā dokumentā šobrīd ir ārkārtīgi daudz punktu, par ko paustas bažas, ka tad, ja mēs tos tā skatām vienu pēc otras, tad mums vajadzīga vairāk informācijas. Kolēģi, vai jūs piekrītat manam priekšlikumam rīkoties šādi? Ļoti labi. Un paldies jums arī, Telkungs, par to, ka ieradāties šeit un sniedzāt mums informāciju. Atminieties, ka Eiropas interesēs ir tas, ko jūs darat ne tikai jūs, bet mūsu visu interesēs. Nu, tā tad nākamais lūgumraksts. 0603 par Valado līdz rūpnīcu. Pie manis ieradies ir Milagros Markus Ortega Viņš liks priekšā prezentēs tātad šo lūgumu rakstu. Eh, priecājos jūs šeit redzēt, kur jūs esat lūk. Nu, tātad jums piecas minūtes, un tad mēs uzsāksim diskusijas. Buenos días, señoras y señores diputados. Paldies, godējumi deputāti. Šajā lūgumrakstu uh, eh, komitejā es uzstājos kā lauksaimniecības padomniece no Kastīs Leonas eh, apgabala un kā atbildīgā par eh, izglītību Kastilijā un Leonā. Šī struktūra ir atbildīga par uzņēmēja darbības krīzes mazināšanu un piedalās eh, Kastīlijas un Leonas autonomā apgabalā ekonomiskajā un sociālajā darbā. Vēlos pateikties jums par iespēju šodien divus mēnešus pirms eh, tiek paziņota aktivitāšu pārtraukuma ir iespējams parlamentā uzklausīt eh, sūdzību, kas ietekmēs uh, Eh, tiešā veidā ietekmēs strādājošos un viņu ģimenes no industrijas Laktijas vaļu soletānas. Šo lēmumu atbalsta visas eh, valsts administrācijas. Ir notikušas sanāksmes ar eh, uzņēmumu atbildīgām personām un ir nepieciešama pat Francija Spānijas vēstniecības Francijā iejaukšanās. Tas ir, ir paredzēts, lai varētu turpināt Vaļadolīdas uh, fabrikas darbības turpināšanu, jo tās slēgšanu mēs uzskatām par nepieļaujamu. Diemžēl uzņēmuma direkcijā uz šodienu nav grozījusi lēmumu slēgt uzņēmumu. Šis lēmums ir pretrunā ar vairākiem eh, pamat eh, aspektiem attiecībā uz teritoriju koheiziju un sociālo koheiziju. Tāpēc vēlos uzdot eh, trīs jautājumus, kurus uzdodam, lai tie tiktu izmeklētu un vai eh, tie pienākas tie, ska, tikt skatīti šajā komisijā. Pirmkārt, mēs uzskatām, tiek pārkāptas strādājošos tiesības veicot eh, plānotu delokalizāciju un e, iznīcinot 85 darba dienas gada produkcija laktālis grupā ir par mūz, mut, eh, pusi samazinājusies. Eh, šāda produkcijas samazināšanās eh, izriet nevis no konkurences skrišanās, bet tāpēc, ka vaļadolīdas fabrikas iekārtas tiek pārvietotas uz citām vietām. Līdz ar to eh, uzņēmums strādā ar 50% jaudas. Eh, pēdējā atskaites termiņā uzņēmums strādā ar 2 miljonu peļņu, pat eh, strādājot ar 50% jaudu. Atgādinu arī to, ka Uz ņēmums ir saņēmis Eiropas atbalstus no struktūra fondiem, no, no citiem avotiem, un tāpēc e, mūsuprāt mērķis palielināt citu e, objektu jaudu tiek, tiek izmantots, lai slēgtu vaļa dolīdas struktūru un uzņēmums tiktu delokalizēts. Mēs uh, uzskatām, ka struktūra fondi ir paredzēti, lai veidotu konkurētspējīgāku Eiropu, ņemot vērā eh, koheiziju un visu teritoriju vienlīdzību. Ja viens no fondu mērķiem ir līdzsvarot uh, teritorijas, tad nekādā gadījumā nedrīkst to izmantot, lai veicinātu vienu ražotņu izaugsmi, lai pēc tam veicinātu citu ražotņu slēgšanu. Tikai, lai palielinātu savu akcionāru peļņu un neņemot vērā šādas darbības sociālo efektu. Tāpat eh, tiek liekts uh, eh, netiek atzīts kā uzņēmumu eh, iegādātos eh, kāds piena ražotājs, lai nepieļautu eh, iespējamu konkurenci. Mēs zinām, ka uzņēmuma sociāla atbildība ir brīvprātīgs process un nepamatotā delokalizācija Eh, uzņēmumam industrijas slakties vaļi solitānas ir smags trieciens sociālajiem principiem. Tīri ekonomiski kritēriji, eh, peļņas maksimizēšana eh, īsā termiņā ir vienīgā, kas skaidro lēmumu par slēgšanu. Un šis lēmums ietekmē tiešā veidā 85 ģimenes, kas ir saistītas ar fa fabriks darbību. Uh, Lielas paldies! Un kā jūs zināt, šo lūgumu rakstu skatījām steidzamības kārtā mūsu 14. jūnija sanāksmē. Tā tad visai strauja procedūra, neierasta strauja. Gribu tagad vērsties pie komisijas un dot jums vārdu. Lūdzu. Nu, precizējiet, paskaidrojiet. Paldies, godājumie deputāti Margos Kodze. Iesākumā vēlos pateikties par iespēju skatīt šo jautājumu parlamentā. Un es turpināšu angļu valodā, nu, lai palīdzētu tulkiem. Uh, saka runātāja. Vēl nesam saņēmuši visu informāciju, par ko jūs runājat attiecībā uz lietu, jo jāsaka, laiks bija ļoti īs, pātrina tā procedūra, lūguma raksta izskatīšanā Un, ja lūgumraksta ieslēdzēji vēlas tālāk izskatīt šo lietu no komisijas puses, tad tādā, laikā, tādā gadījumā lūdzu nosūtiet eh, info, sīkāku informāciju, kas mums vajadzīga, lai mēs varētu izskatīt šo lietu un varētu sniegt pilnvērtīgāku atbildi. Runājot par Laktālis grupas lēmumu slēgt fabriku un uzņēmumu pārvietošanu, tas nav pretējais tiesību aktiem. Uh, jo tas, protams, ir mm, uzņēmumu dibināšanas brīvības principa izpausme. Tāpat laikā Eiropas komisija ir skaidrs, ka uzņēmumu pārstruktūrēšana jāņem vērā, pārstruktūrēšanā jāņem vērā arī ekonomikas un sociālās sekas. Tāpat laikā mm, komisijai nav tiesība iejaukties privātu uzņēmuma lēmumā pārvietot rūpnīcas darbību bet komisija tomēr mūdina uzņēmumus un visas iesaistītās puses pārstruktūrēšanā, izmantot paraugu prakses principus, uz, uzvedoties sociāli atbildīgi šādā pārskatīšanas procesa, pār, pār, pārstruktūrēšanas procesa laikā. Vēršot uzmanību uz Eiropas Savienības kvalitātes ietveru attiecībā uz uzņēmumu pārstruktūrēšanu. Šai paziņojumā ir iz, uzskaitīti tie tiesību akti, kas attiecas uz uzņēmumu pārstruktūrēšanu, un turklāt piedāvāti tur tiek arī paraugu prakses piemēri visām interes, iesaistītajām pusēm, piedāvāt, tur tiek piedāvāts praktiskas vadlīnijas visām uh, iesaistītām pusēm, akcionāriem tā tālāk, darba ņēmēju, darba devēju pārstāvjiem tāpat, un arī dzen vietējām pašvaldībām. Galvenais mērķis ir uzlabot sadarbību visu pušu starpā šādas priešanas rezultātā, tā lai visa šīs procesa varētu norināties sociāli atbildīgā veidā. Turklāt darba devējiem ir jāizpild zināmi pienākumi attiecībā uz informācijas un konsultāciju principu darba ņēmumiem saskaņā ēstiesību aktiem. Un tas tā ir arī tajos gadījumos, kad uzņēmumi plāno kolektīvu atlaišanu. Uh, Tas saistīts ar pamatiesību hārtas attiecīgajiem pantiem un ES direktīvām. Tiesību aktos par kolektīvu atlaišanu ir īpaši, de, īpaši direktīva 8959 nu, paredz, ka tiek jānotiek konsultācijām tajā gadījumā, kad darba devējs plāno kolektīvu atlaišanu, un tur arī minēti galvenie principi, piemēram, konsultācijām jānotiek savlaicīgi un ar mērķi panākt vienošanos Turklāt jāpiedāvā dažādi veidi scenāriju un risinājumi, lai izvairītos iespējamā kārtā no kolektīvās atlaišanas, lai samazinātu ietekmēto darbiņēmēju skaitu un uh, lai izvērtētu iespējamos pasākumus, kā mazināt uh, sekas, kas varētu rasties šādam uzņēmumu slēmumam. Es tiesību aktu šai jomā turklāt parāda arī, parāda arī obli, nosaka arī obligātos minimālos standartus šas direktīvas transponēšanai tiesību aktos un kompetento nacionālo varas iestāžu institūtu ziņā, to starp darba inspektorāta un tiesas ziņā, ir pārliecināties, ka nacionālie tiesība akti e, ir ietver transponēšanas rezultātā attiecīgās direktīvas normas, un šīs normas tiek atbilstīgi piemērotas, e, to dara darba devējs katrā atsevišķā gadījumā. Un šai kom, kontekstā komisija atzīmē, ka sarunas starp e, darba ņēmēju uh, un darba devēju pārstāvju eh, pusēm turpinās, vēl nav gan viena panākta vienošanās, ir panākta vienošanās par sociālo plānu, par eh, četru mēnešu aizkavēšanu, eh, nu, vēlāk uzņēmuma slēgšanu, lai varētu turpināt sarunas un meklēt scenārijus. Korporatīvās sociālās atbūtības kontekstā, kā jau, mēs, kā jau tika teikts, tā ir uzņēmuma brīvprātīga izvēle ēst stratēģija par korporatīvo at sociālo atbildību nav juridiski saistoša, tā turklāt tiek šobrīd pārskatīta periodam līdz 2020. gadam. Šai stratēģijā joprojām tiek uzskaitīti universāli principi, piemēram, ANO pamatnostādes attiecībā uz uzņēmē darbību un cilvēktiesībām un SAO pamatnostādes multinacionālajiem uzņēmumiem. Es ir paredzējusi, ka uzņēmumiem jāpēr, jānodrošina atbilstība korporatīvās sociālās atbildības principiem, ES tiesību aktos un nacionālais tiesību aktos, vienalga vai uzņēmumi darbojas Eiropas Savienībā vai ārpus tās. Komisija turklāt regulāri dod milzīgu ieguldījumu starptautisko fórumu darbā, SAO un starptautiskās darba eh, um, organizācijas um, attiecīgās grupas ietvaros, lai veicinātu korporatīvu atbildību attiecībā uz ietekmu uz sabiedrību. Runājot par jūsu pēdējo punktu, struktūra fondu izmantošana Laktāles koncernā, pēc izskatot, mm, cik vien tas ir iespējams šajā laika posmā situāciju, mēs esam konstatējuši, ka pēdējos gados šis koncerns nav izmantojis struktūra fondus, tātad no 2014. gada, bet, lai sniegtu jums pilnvērtīgāku atbildi par šo jautājumu, attiecībā uz iepriekšējo plānošanas periodu mums ir tālāk jāizpēta dokumentu un ir vajadzīga papildus informācija. Lielas paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, tagad vēršos pie jums. Vispirms Anģela. And, and oh. Angela, the floor is yours. Gracias, Cecilija. Paldies, Cecīlija. Mēs atbalstījām šo lūgumu rakstu skatīšanu steidzamības kārtībā, jo šeit ir runa par tematu, kurš Atvainojiet sakarunātāji. Šeit ir runa pārražotnī, kas ir būtiska Kastīļā Leodā, gan savu zīmola dēļ, gan veidojot tiešās, gan netiešās darba vietas un šis ir paraugs, kā tiek demontēta lauka eh, agroalimentārā nozari gan Kastīlijā, gan visā mūsu valstī. Un es komisijai vēlētos Eh, norādīt, ka ja ir izmantot federa fondi, ko izmanto šis uzņēmums, tas mums ir jāzina, jāizmeklē un jāpieņem pareizie lēmumi. Ir jāpieprasa padziļināt informāciju par šo jautājumu un arī jāseko tam, vai tiek izmant, iztenota sociālā eh, korporatīvā atbildība no šī uzņēmuma puses. Es ceru, ka risinājums tiks atrasts. Mēs vienmēr aizstāvēsim strādājošos, un arī mums ir Eiropas Savienībā jāpārdomā par to, kā eh, tiek um, pavērstas industriālas, industriālās politikas, kuras ietekmē strādājošos ikdienā. Paldies! Mrs. Albiola. Deputāta Albiola. Paldies. Pirmkārt, vēlos paust visu atbalstu un uh, no izskierda un nīda kreisajiem spēkiem strādājošajiem, kuri mēnešiem ilgi cīnās, lai eh, saglābtu savas darba vietas un savu uzņēmumu. Arī Kastīlijā Leonā mēs esam atbalstījuši strādājošo cīniņu. Šis ir gadījums eh, labi jau zināms, to mēs esam skatījuši lūgumu rakstu komiteju, esam skatījuši līdzīgus tekstus un mēs saskaramies ar lēmumu slēgt vienu no objektiem, lai pārceltu ražošanu uz citiem, veicinot savus privātos ienākumus un nedomājot par sociālām sekām. Tāpēc mēs saskaramies ar plānotu delokalizāciju uzņēmumā, kas slēdz vienu objektu, lai pārceltu ražošanu uz citu, jo tas ir izdevīgāk un šajā gadījumā 85 ģimenes ciestu no šādas slēgšanas. Turklāt mēs saskaramies ar tādu uzņēmumu slēgšanu, kas nepiedzīvo ekonomiskus zaudējumus. Es domāju, ka no lūgumrakstu komitejas mēs varam ie, iejaukties, ņemot vērā to, ka ir izmantoti e, Eiropas e, struktūra fondi un nedrīkst pieļaut to, ka šādi fondi tiek izmantoti uzņēmumu delikalizācijai. Nevar pieļaut to, ka tiek slēgts uzņēmums, kas necieš zaudējumus, vēl jau vairāk, ja tas ir saņēmis finansējumu no struktūra fondiem. Tāpēc atbalstu e, iejaukšanos no lūguma rakstu komitejas un arī nevar pieļaut to, ka tiek atbrīvotas no darba eh, personas uzņēmumā, kurš necieš zaudējumus, kas gan ir eh, Tautas partijas Spānijā nesen pieņemts grozījums darba kodeksā šis jautājums arī būtu jāskata nodarbinātības komitejā, lai tā izteiktos par šo konkrēto gadījumu. Šķiet, mums vajadzētu pievērsties lūgumrakstam kā tādam un neiedziļināties politiskās debatēs, kas saistīts ar partijasko piedarību. Un gribu uzsvērt, cik svarīgi respektēt lūgumrakstu un necensties iesaistīties šeit politiskās debatēs mēģinot kādu kaunināt partiju un tā tālāk. Tāprāt, šai komitejā tas mm, nav cieņā. Priecājos, ka šeit ir Augustīns Dievs Demēra no komitejas. Es gan neredzēju, pirmīt lūk, došu jums vārdu. Yes, yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgā Cecīlija, ar lielu prieku redzu eh, jūs eh, šajā sēdeklī, jo mēs reizēm saskaramies citos uh, Eh, citās situācijās. Godējumā, godējumie kolēģi, godējumā lūgu ar rakstiesniedzēju, runātājs aizgriežas projām no mikrofona un viņa sacītais nav tālāk dzirdams. Šīs. Eh, tas attiecās uz manu sarunu ar kolēģi Ferikābras. Kā jau tika sacīts, eh, galvenais mērķis ir aizstāvāt, aizstāvēt 85 eh, uzņēmumā strādājošos, kad tāpat arī vairāk nekā 100, kas stilīs Leonas eh, lopkopjus, kurus arī ietekmētu šāds lēmums par slēgšanu. Un tas ietekmētu viņu aktivitātes lauku vidē. Un tas viss notiek bez argumentiem un juridiska pamata. Norādu, ka iespējamās neregularitātes, kas ir pavadījušas Laktālijas grupu visu gadu garumā Pārceļot uzņēmumu no Vaļadolīdas eh, un delokalizējot citur, ir jāapskata šajā komitejā gadījumā. Ja tiek pierādīta šo darbību nelikumība, Eiropas komisijai ir jārīkojas un tas jādara ātri un konsekventi. It īpaši uzmanība jāpievērš nepareizi Eiropas fondu un finansējumu izmantošanai, kas var tikt būtu tikuši izmantot atsevišķiem mērķiem nekā paredzēti. Un e, tikuši izmantoti, lai uzlabotu vienus objektus uz citu objektu un uzņēmumu rēķinam. Ar visiem šiem argumentiem un atbalstot lūgumu rakstu iesniedzējus, mūsu komitejai ir jāpētī, vai gadu garumā Laktāvis grupas darbības ir bijušas paredzētas, lai mazinātu Vaļadolīdas eh, ražotnes produktivitāti, lai pēc tam varētu attaisnot kolektīvu strādājošo atbrīvošanu un ražotnes delokalizāciju. Tāpat vai ir bijusi nepiemē, neattiecīga Eiropas finansējuma izmantošana pārkāpjot kohēzijas un solidaritātes mērķus. Un vai ir pārkāptas strādājošo tiesības? Mēs ticam, ka pastāv risinājumi, lai nodrošinātu ražotnes uh, rentabilitāti un palikšanu Kastīlis e, e, Leons reģionā. Lai varētu šo situāciju koriģēt un lai strādājošie varētu palikt strādāt. Un tagad atsi daži vārdi komisijai. Es augstu novērtēju. ātri sniegto un argumentētu atbildi. Bet Jūs e, jau to norādījāt pašā sākumā, jūsu rīcībā nav pietiekamas informācijas un nav visu nepieciešamo elementu, lai sagatavotu atzinumu. Tāpēc uzskatu, ka jānosūta dokumentācija no uzņēmuma, e, no strādājošo kolektīva, lai varētu iegūt savā rīcībā visus nepieciešamos elementus Jūs runājāt par uzņēmumu sociālo atbildību ir ļoti daudz likumdošanas un deklarāciju no eh, kopienas institūcijām, kas atbalda strādājošo sociālo pozīciju un uzņēmumu sociālo atbildību. Jūs atsaucāties uz um, iedibināšanas vietas brīvību. Tāpat jūs runājat par restruktūrāciju, bet eh, paziņojums par restruktūrāciju. Tajā nav neviena paragrāfa par kopienas fondu izmantošanu. Tomēr mēs saskaramies ar aizdomīgu eh, darījumu un, un vairākas lietas uz to norāda. Tāpat Tas, ko jūs nodēvējat par sociālo plānu, ir sekas politiskām spiedienam, jo tā bija plānota slēgšana pilnīgi mežonīgā veidā, bez konsultēšanās ne ar vienu, ne ar strādājošajiem, ne ar uzņēmumiem ne ar kopienu, un es tūlīt beigšu savu stāšanos priekšsēdētāji. Mēs meklēsim iespējas sagādāt visu dokumentāciju, lai komisijas rīcībā būtu nepieciešamie elementi, lai varētu lemt par sankcijām vai korektīvām darbībām. Paldies! Thank you very much. Lies paldies! Kad jūs runājat spāniski, godātais kolēģis, kolēģi, tad es saprotu, ka no manas puses, protams, trūkst zināšana jūs saprast eh, tiešā veidā, bet jāsaka, tulkojums arī ir ļoti labs. Paldies tulkiem par to ļoti visaptverošu, izsmeļošu skaidrojums par šo tēmu. Tālāk Pitērs kungam vārds. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kundze, es atvainos. Paldies priekšādātāji. Domāju, ka šim lūgumrakstam vajadzētu palikt atvērtam. Jo, kad klausos argumentos, tad redzu dažādas pretrunas. Te taču runājam no vienas puses par Eiropas fondu izmantošanu. Komisija saka, lūk, ka no 2014. gada uzņēmums šādus fondus nav izmantojis. Komisija vēlas tāpat laikā vēl papētīt, vai tā tas ir noticis līdz 2014. gadam. Varbūt būtu laba doma visā par visu to vēl padomāt, un to kā arī gribētu zināt, kāda tad ir iemesli. Tam, kā labad šo rūpnīcu vēlas pārcelt uz citu vietu, jo iemesli jau var būt dažādi. Tas var būt saistīts ar peļņas maksimizēšanu, bet iespējams, ka šī rūpnīca ir bankrota priekšā, ja uzņēmums ir bankrota priekšā, kā rezultātā no darba tika atlaist vēl vairāk cilvēku. Mēs nezinām to. Es domāju, ka mums ir jā, jāzina vairāk, pirms varam pieņemt lēmumu. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Rausēstars. Gracias, Cecilija. Paldies, Cecīlija. Pirmkārt vēlos um, uh, sveikt mūsu vidū kultūras uh, lauksaimniecības padomi Milagros. Un teikt dažus vārdus attiecībā uz to, ka lūguma raksts paliek atvērts, un, manuprāt, ir trīs būtiski aspekti. Pirmais ir strādājošo tiesību pārkāpšana. Šeit ir runa par 85 strādājošiem, un pēc tam arī visi netiešā ekonomika lopkopji, e, kas, ka, kam varētu tikt nodarīts kaitējums, un kā jau Augustīns nu, ļoti labi norādīja, pilnīgi mežonīga. Uh, uzņēmuma slēgšanā. Šis temats ir ļoti būtisks. Vēl viens temats, kas ir struktūra fondi. Struktūra fondi, kohēzijas fondi nāk no Eiropas Savienības, lai nodrošinātu Eiropas Savienības kohēziju. Kohēzija ir gan sociāla, gan arī tā tiec uz attīstību, solidaritāti un tāpēc plānotā un iecerētā delokalizācija ir pilnīgā pretrunā ar struktūru fondu un kohēzijas fondu garu, kur ir paredzētu, lai paredzētu un nodrošinātu attīstību un to, lai mazinātu eh, trūcīgo skaitu. Tiek izmantoti struktūra fondi, uh, lai darītu pil, sasniegtu pilnīgu pretēju mērķi nekā to, kam ir paredzēti struktūra fondiem. Es ceru, ka visi dokumenti tiks saņemti maksimāli drīz, lai varētu eh, sīkāk izpētīt šo delokalizāciju. Un vēl viens temats ir korporatīvā eh, atbildība. Arī tas ir viens no būtiskiem Eh, aspektiem Eiropas parlamentā. Šie visi trīs punkti pamato arī to, ka tiek pārstāvēti visi politiskie spēki. aizstāvot eh, uzņēmumu saglabāšanu uzņēm, lēmums par aktivitātes pārtraukšanu un slēgšanu nav neviena motīva, kas to pamatot. Un šeit mēs saskaramies ar Eiropas uh, Savienības kompetences gadījumu un institūcijām ir jāsniedz pienācīgā atbilde, lai strādājošie un sabiedrība nākotnē un visas nozars uh, eh, apzinātos, ka uh, Lūgobrakstu komiteja ņem vērā petīciju, kas ir ļoti nozīmīga un pamatota, un kas var būt būtiski daudziem sektoriem. Paldies! Tā, Mr. Terry Cabras. Paldies, Terī Kabras kungs, tālāk. Un ar to runātājs saraksts ir noslēgts. Viss. Priekšsēdētāji pateicos. Runāšu spāņu valodā, jo zinu, ka tulki ir ļoti labi un viņi vienmēr mūsu valodu prasmes trūkumus, tā teikt, aizpilda. Paldies! Eh, es izteikšos eh, zaļo vārdā. Lūgumrakstu iestiedzēja ir iesniegusi trīs gadījumus, un es to atbalstu pilnībā, bet Šeit ir viena ļoti būtiska problēma, kas ir skaidri norāda. Mēs visi pieņemam kapitālismu. Un kapitālisms ir nežēlīgs. Katru dienu tas kļūst aizvien nežēlīgāks. To pierāda komisija ar saviem komentāriem, tāpēc, kā sociāla atbildība un uh, gan retorika, gan Eh, vispārējais, tas viss nogalē strādājoši. Un tādējādi es kopā ar saviem kolēģiem, ar Augustīnu, Anhelu, ar Marīnu, gribētu teikt, ka ir svarīgi koncentrēties uz otro nosaukto punktu, kas ir punkts pār Eiropas fondiem, kas pilnīgi noteikti ir izmantoti neleģitīmā veidā. Un šeit komisijai būs pagrūti eh, atkāpties vai atrunāties, eh, jo šeit pārāk daudz manevrēšanas telpu nav. Ir Tāpēc jāuzstāj arī pārējiem jautājumi ir būtiski ka, e, gan morālā, gan politiskā veidā, bet komisija ir kapitalistiska un ar visām savām simpātijām, visu cieņu ko komisijas darbam, ne jau kapitālismam, bet komisijai. Tāpēc es domāju, ka struktūra fondi ir ļoti būtisks aspekts un ir pēc būtības jāsako tam, vai it ir izmantoti pareizi un piemēroti. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Nu, šī komitejas telpa šķiet kļūst ar katru brīdi ar vien radošāku, bet būtu labi tagad uzklausīt lūgumu rakstu iesniedzēju. Lūdzu, došu jums vārdu divām minūtēm, lai jūs nāk klajā ar noslēgumu vārdiem. Lūdzu. Paldies visiem runātājiem Pirmkārt, uzskatu, ka plānota delokalizācija bez jebkādām šaubām izriet no, uh, ir izraisījusi plānveidā atlaišanu, un tas attiecas uz publisku administrāciju un, un strādājošo tiesībām. Jā, eh, nozarei būtu analoģiskām izmantošanu citos objektos, tad varbūt būtu jāmeklē citi dati, kas šo ražotni ierindos starp produktīvajām. Bet vēl viens eh, aspekts ir, ka 85 strādājošie ir ar eh, lielāku stāžu, līdz ar to viņu atalgojums arī ir augstāks nekā vidēji. Otrkārt, uzskatu, ka ir nepieciešams izmeklēt šīs pēdējās sekas un iesniegt rezultātus instancēm pār to, kā Eiropas struktūra fondi tieši vai netieši ir izmantoti, lai veicinātu uzņēmumu delokalizācijas plānus. Ne, ne tikai iepriekš, bet arī šobrīd un nākotnē ir ļoti svarīgi no komisijas puses novērst šāda veida eh, darbības no uzņēmuma puses. Mūsuprāt, tas ir būtiski, tā ne tikai laktālis gadījumā. Un ja struktūra fondi var tikt izmantot šādiem mērķiem, tad es domāju, eh, ka ir nepieciešams pārdomāts Eh, kā tiek izmantoti struktūra fondi, kas ir paredzēti, lai veidotu kohēziju aktivitāti un nevis, lai delokalizētu un padziļinātu nevienlīdzības starp iedzīvotājiem un teritorijām. Tāpēc es uzskatu, ka viens, šis ir viens no būtiskākajiem punktiem līdz ar so, sociālo atbildību. Ziņoju, ka mēs nevarējām atrast nevienu dokumentu attiecībā uz korporatīvo uh, uh, sociālo atbildību Laktavis tīklā. Nav neviena raksta pār uzņēmuma sociālo atbildību šajā konkrētā gadījumā. Es to norādu tāpēc, ka ne tikai notiek strādājošā atbrīvošana no darba, bet arī tiek eh, aizliegta ražotnes pārdošana trešai personai, turpinot aktivitāti, lai nepieļautu konkurenci. Mums ir jāpieprasa šāda pārdošanas iespēja e, trešajam iespējamam pircējam, garantējot to, ka strādājošie var turpināt dzīvot savā ierastajā sociālajā un ģimenes vidē. Domāju, ka šis jautājums ir būtisks mūsu reģionam. Un e, jāapzinās, ka šāda situācija ir iespējama arī citos Eiropas reģionos ir ļoti svarīgi izmeklēt visus elementus, lai gan šī brīža situācijas koriģēšanai, gan arī nākotnē varētu ne, novērst to, ka struktūra fondu izmantošana mazina solidaritāti un koheiziju un es vēlos pateikties arī par šo, šī lūguma raksta skatīšanu steidzamības kārtībā un pateikties lūguma rakstu eh, komitejai un norādu, ka jūsu darbs ir cerības tariņš nākotnē tiem strādājošajiem un lopkopjiem, kuri vēlas savu eh, darbu turpināt un tikpat konkurēt spējīgā līdz šim. Ač! Liels paldies! Var jums apliecināt, ka ļoti reti ir tā, ka šī komiteja ir vienprātīga. Un visas partijas ir viensprāts. Un šodien tas tā ir. Bieži tas tā nenotiek. Tāpēc jūs varat droši atgriezties pie darba ņēmējiem savā reģionā un nodot viņiem vēsti, ka lūgumrakstu komiteja vienprātīgi atbalsta viņu lietu. Kā jau jūs dzirdējāt kolēģus sakām. Bet gribu norādīt, kāds tad būtu iespējamais virziens uz priekšu. Jūs, darba ņēmēju vārdā, kā lūgumraksta iesniedzēji, varētu nosūtīt tālāku informāciju komisijai un arī dzen, mana, manas komitejas sekretariātam, tā lai mēs varētu šo lietu izmeklēt tālāk par to, vai kopienu fondi tiek izmantoti nepareizi ir vajadzīgs tālāks, tālāk izmeklēšana, jo tas ir vienīgais juridiskais legālais veids, kā pārliecināties, vai ir bijuši pārkāpumi attiecībā uz noteikumiem par to, kā struktūra fonds iespējams izmantot. Tas attiec gan uz struktūra fondiem, gan uz reģionāliem fondiem. Un, ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti, un tas ir pretēji kohēzijas veicināšanas mērķiem, nu tad tādā gadījumā es eh, kompetencija ir rīkoties. Uh, To tā tad arī darīsim, lūksim komisiju tālāk izmeklēt šo jautājumu, tātad konstatēt, vai ir vai nav notikuši pārkāpumi, un mēs, kā Eiropas parlaments, vienmēr esam atbalstījuši korporatīvu atbildību, bet tāpat laikā tā nav obligāta, tā nav saistoša, tas ir brīvprātības princips. Uzņēmums brīvprātīgā kārtā var piemērot korporatīvo sociālo atbildību kā savas darbības principu, bet tas nav obligāti. Mēs nevaram pieņemt tiesību aktus, par to mēs varam tikai uz to mudināt. Un uzņēmumu ziņā tad ir vai nu šim, šāda veida principu izmantot vai ne. Mēs, mums šai parlamentā šis princips patīk, to redzam arī dažās dažādās, daudzās dažādās komitejās. Bet nu šeit runājam par privātu uzņēmumu, un tas ir valdes vadības lēmums. Nu, ne Eiropas parlaments, nedz arī Eiropas komisija drīkst formāli, oficiāli iejaukties šādu lēmumu pieņemšanā tiesībā uz privātiem uzņēmumiem. Bet, kā jau teicu, vienalga varam viņus informēt par to, ka mums tas viss nepatīk. Ko varam darīt? Varam lūgt, jūs tā tad lūgt, nākt ar vēl papildus informāciju, līdz ar to lūgumraksts paliks atvērts. Un nesen mums ir arī bijis dialogs ar komisiju, un tad viņi mums arī varēs pastāstīt, kas tur tālāk notiek, vai noteikumi ir iemēroti vai ne, un tad mēs tiešā veidā saziņ, sazināsimies ar uzņēmumu vadību. Bet nu tiešām viss tā vēsturisks brīdis šeit komitejā, nu tādā ziņā, ka lūk, tiešām komiteja ir pilnīgi vienisprātis un atbalsta uh, jūsu prasību lūgumrakstu. Paldies, ka ieradāties, paldies, ka tik tālu eh, bijāt gatavi braukt, lai mums šo jautājumu prezentētu. Un, protams, vēl jums arī visu to labāko mm, dzīvojot tālāk šajā ārkārtīgi lieliskajā, skaistajā Eiropas nostūrī. Paldies, pāriem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir 259. lūgumraksts, arī zina no Spānijas. Salvārdar Tēšita asociācijas vārdā, un šī asociācija darbojas Tenerifē. Nu, viva Espaņa, dzīv, dzīv uz priekšu. E, Došu vārdu lūgumrakstu iesniedzējai uz piecām minūtēm. Platforma Salvar la Tehita, jeb glāb Tehita, attiecās uz Tehita vietas, um, uh, pludmales un uh, La Montaņa Roha jeb sarkanā kalna saglabāšanu. Uh, šie Es, šī zona atrodas Tenerifes dienvidos. Montaņa Roha, jeb sarkanais kalns, ir 87. gadā izziņots kā nacionāls darba, dabas rez, rezervāts. 94. gadā tas ir eh, klasificēts kā īpašs dabas rezervāts. Un tā galvenā vērtība ir ekoloģiskā vērtība. Tajā ir īpašā ekosistēma Tenerife, ekosistēma, kas ir ievērojami samazināta un e, salas vide tiek degradēta pēc masveida turisma e, pieauguma 70., 80. E, un 90. gados. Šajā apgabalā ir īpašā ģeoloģiskā uh, zona. Eh, tāpat tur ir atrodamas vairākas retas augu un dzīvnieku sugas. Tāpat tā ir īpaši aizsargāta zona eh, putnu un gājpatnu eh, pasargāšanai, ieskaitot vairākas sugas, kas ir iekļautas putu direktīvas pirmajā mm, pielikumā. Diemžēl vairākas putnas, eh, putu sugas vairs nav atrodamas ne rezervātā, ne visā Tenerifas salā. Mēs uzskatām, ka eh, šis dabas rezervāts ir jāpasargā pienācīgi no cilvēku iedarbības, no kā cieš gan pludmale, gan e, rezervāts. Tāpat eh, vēl netālais apgabals Sebadālas del Sur arī, tiek, eh, arī ir iekļauts Tenerifes aizsargājamo zonu sarakstā. Visa šī vide, ko veido Latehita eh, pludmale un Mola Montaņa Roha, to ļoti augsti novērtē gan tuvienē dzīvojošie, gan arī uh, Eh, no turistu puses. Un tomēr šajā zonā ir paredzēts eh, būvēt viesnīcu infrastruktūru, eh, kas aizņemtu 26 tūkstošus kvadrātmetrus ar 312 numeri, numuriem un kapacitāti uzņemt 800 klientus un kas atrastos Eh, tieši blakus aizsargājamajai videi. Eh, tam nāk klāt eh, ļoti nozīmīgā notekūde, notekūdeņu problēma, ko vēl aizvien palielinātu viesnīcas būvniecība. Tādā veidā notek ūdeņi bez attīrīšanas vēl aizvien ietek, vēl sliktāk ietekmētu šo zonu. Šajā sakarā grib norādīt, ka vidas direktīva norāda, ka jebkāda celtniecība, kas var ietekmēt dabas vidi, ir adekvāti jā, jānovērtē lai varētu pārliecināties, ka netiks nodarīts skaitējums dabas videi. Mūsuprāt, nav iespējams, ka šāda veida uh, celtniecība nebūtu ar nekādu iet, uh, ietekmi uz apkārtēju vidi. un būtu ar negatīvu ietekmi gan uz Playa de Tehite, gan Montaņa Rohā. Tāpat eh, piebildīšu, ka Kanāriju salu bioloģiskā daudzveidība ir krietni samazinājusies. Mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija nav savietojama ar direktīvas 209147 3. un 4. pantu un padomes 2009. gada 30. Eh, novembra direktīvu pār meža putnu saglabāšanu. Abas šīs direktīvas ir paredzētas gāju putnu aizsardzībai. Tāpat informējam, ka platforma jau ir savākus vairāk nekā 100 tūkstošu parakstus pret minēto projektu. Un lai varētu saglabāt Kanāriju salu vidi. Tāpat jāatgādina, ka 95. gada Lansarotes hartas un eh, ilgtspējīga turisma pasaules konference uzskata, ka šis ir ļoti būtisks instruments. Lielas paldies! Arī šis jautājums tika skatīts steidzamības kārtā pēc jūsu pieprasījuma. To par to pieņemam lēmumu komitejā jūnijā un lai izskatītu procedūru teidz, lūgumrakstu teidzamības kārtā, nu jāsaka, tas ir visai īpašs gadījums, bieži tas tā nenotiek. Tātad, nu, mēs esam gatavi virzīties uz priekšu strauji, lai šo lietu atrasinātu, un gribu tagad vērsties pie komisijas, lai komisijas mums sniedz varbūt kādu svaigāku informāciju šī jautājuma, šai jautājumā, un varbūt, nu, pastāsta, kāda tad ir situācija ar konkrēto lietu. Lūdzu. Gracias, señora presidenta. Bueno, como muy... Paldies, priekšsādātāji. Kā jau iesniedz, skaidroja lūguma rakstiesniedzēji, mēs šeit saskaramies ar projektu e, veidot viesnīcas infrastruktūru, e, kas atrastos netālu no diviem apgabaliem, kur ir iekļauti rezervātu tūmā Tenerifes e, dienvidos. Komisija vadoties pēc informācijas, kas ir pieejama gan publiski, gan saņemta no lūgumrakstiem, saprot, ka vēl aizvien projektu attiecīgās lēmēja iestādes dalībvalstī nav autorizējušas. Un šajā gadījumā, kā norāda um, lūgumraksta iestiedzēji, ir jāpiemēro habitā direktīvas sastais pants, kas būtu ar um, attiektos uz nozīmīgu ietekmi kādai būvēja dabas vidē. un šī autorizācija varētu tikt saņemta pēc novērtējuma slēdzieniem, kas apliecinātu, ka nekāds kaitījums, kaitējums videi nevar tikt nodarīts. Kā jau izskanēja iepriekš, šķiet, ka autorizācija nav saņemta, un komisija aicina Spānijas lēmēji iestādes respektēt Eiropas Savienības un apkārtējās vidas likumdošanu, veiktu projekta izvērtēšanu šajā gadījumā adekvāti, kādas um, varētu būt ietekmes uh, iespējas uz vidi un neapsautorizē projektu, ja tā uzskata, kā kaitējums vidē var tikt nodarīts. Katrā ziņā jāpaturprātā. Ja ka dalība valstis ir pirmās atbildīgas par Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu. Un, kā jau sacīju iepriekš, komisijā paļaujas uz to, ka šie nosacījumi tiks respektēti pirms lemts par, tiek lemts par galīgo autorizāciju. Uh, Tālāk runājot par amortizācijas zonām un Natūra 2000 apgabaliem, komisija paskaidro, ka Eiropas eh, likumdošana neparedz eh, buferzonas ap aizsargājumiem apgabaliem, tomēr habitā direktīvā konkrēti sastais pants ir attiecināms uz jebkuru projektu, kas var būt ar būtisku ietekmi uz kādu Natūra 2000 eh, objektu. Mēs uzskatām, ka būs e, e, šajā gadībā uz projektu jātiecina e, habitāta direktīvas sastais pāns. Un arī attiecībā uz Natūra 2000 komisija vēlas precizēt, ka šīs šie objekti nekad nav tikuši iekļauti e, Nacionālo lēmēju iestāžu piedāvātajā sarakstā, lai veidotu Natūra 2000 tīklu. Un komisija norāda, ka dalībvalstu kompetencē ir atlasīt tos objektus, kuri tiktu iekļauti Natūra 2000 sarakstā. Tas ir jāveic balstoties uz precīziem zinātniskiem kritērijiem, ko izvērtē komisija, lai lemtu vai dalībvalstu priekšlikums atbilst eh, koherenta eh, tīkla veidošanai, kas ņem vērā gan biotopus, gan dzīvotnes un eh, dalībvalstu intereses un arī prasības, kas ir norādītas direktīvā. Šajā gadījumā komisija veids regulāru izvērtējumu priekšlikumiem attiecībā uz uh, dažādu biotopu saglabāšanu un ņemot vērā pieejamo informāciju komisija šobrīd neuzskata par nepieciešamu palielināt vai paredzēt tehita apgabalu kā daļu no Natūra 2000. Paldies! I thank you very much. Liels paldies, un tagad es došu vārdu kolēģiem. Vispirms Juans Fernando, bet Frontes kungam ir jādod stulīt prom, un tādēļ došu vārdu vispirms viņām, un pēc tam uh, sekos tiem runātāju sarakstu secībai. Grazie, Presidente, anche per avermi dato la parola. Mi dispiace, ma un impegno. Liels paldies. Uh, Jā, man tiešām pēc dažām minūtēm jādodas uz uh, citu tikšanos. Es gribētu atbalstīt šo lūgumu rakstu, jo šeit mēs saskaramies atkal ar centieniem sagraut ainavu, lai veicinātu neilgtspējīgu turisma attīstību aizsardzības zonā. Un es domāju, ka tas ļoti negatīvi varētu ietekmēt vides um, uh, daudzveidību, un es ceru, ka Spānijas varas iestādes pakāpsies atpakaļ un neatļaus uh, šā objekta būvi. Es uzskatu, ka ir jāievēro vides aizsardzības prasības Eiropas Savienībā, un ja ir nepieciešams kaut ko būvēt, tad Kanārijas uh, varas iestādēm ir jāveic atbilstošs ietekmes izvērtējums, jo šāda projekta izbūve uh, ievērojami ietekmēs Natūra 2000 objektu un ir jānodrošina arī sabiedrības iesaistīšanā, um, priekšlikuma izvērtēšanā un um, visi um, noteikumi ir jāiz jāīsteno sniedzot atļauju viesnīcas un ceļu izbūvē un jāievēro dzīvotņu direktīvas visas prasības. Un pat ja arī šī viesnīca neatradīsies Natūra 2000 teritorijā, tā tomēr ietekmēs šo aizsargājamo teritoriju. Un nedrīkstētu bez uh, visu prasību ievērošanas atļaut viesnīcas būvi. Un ir jānovērš jebkāda potenciāla negatīva ietekme, nevis pēc tam jācenšas kaut kas uh, vērst par labu. Paldies tagad, Juan Fernando, vārds jums. Es runāšu spāņu valodā priekšsēdētāji, jo tas ir, tā ir lieta, kas attiec uz Spāniju. Paldies! Pirmkārt vēlos pateikties uh, lūguma rakstu komiteju par mēģinājumiem glābt Tehitu. Un, manuprāt, šis ir viens no uh, būtiskākajiem formātiem, pie kur strādā parlaments, un ļoti labi, ja tas tiktu uh, zināms plašāks, tā ka parlamenta iespējas uzklausīt lūgumus un lūgumu rakstu prezentācijas tiešā veidā uh, Eh, te, eh, lūgumus, ko mēs saņemam no iedzīvotājiem, no pilsoniskās sabiedrības, no asociatīvā tīkla, no pilsoņiem, kas ir mobilizējušies par tematiem, kuri skār Eiropas interesi. Kā tas ir šajā gadījumā? Kas eh, attiecas uz Eiropas vides, apkārtējās vides aizsardzības normām? un par Eiropas tiesību spēkā esamību šajā gadījumā habitāta direktīvas sesto pantu. Un arī es gribētu apsveikt šo iniciatīvu pār temata pie, piedāvāšanu Eiropas parlamenta uzmanībai. Esmu gan Spānijas un vienlaicīgi Kanārijas salu iedzīvotājs, un tāpēc esmu norūpējies par apkārtējās vides aizsargāšanu Kanārijās. Un tādējādi visā savā politiskajā dzīves gājumā šis jautājums vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs, uh, lai nepieļautu haotisku urbanizāciju, kas ir nu, radījis, eh, nodarījis lielu kaitējumu un radījis lielu piesārņojumu. Tajā pašā laikā nemazinot turismu, kas ir Kanāriju salu ekonomikas mugurkauls, un tomēr ir jāpārliecinās, ka turismam nebūs tālāku negatīvu seku uz apkārtējo vidu Kanārijās Kanārijās pastāv ne tikai likums par eh, dabas telpu, bet arī ārkārtīgi daudz eh, aizsargāto teritoriju. Tāpēc ļoti nopietni ir jāuzklausa bāžas par to, ka viesnīca um, projekts Tenerifes salā var būt vai nebūt ar ietekmi uz apkārtējo vīdi. Es vēlos pieprasīt pārliecināties par to, ka šajā gadījumā pastāv labvēlīgi atzinumi visa procesa gaitā. Šobrīd ir labvēlīgs atzinums gan no e, e, pašvaldības, gan no Tenerifes. E, Eh, pašvaldības un Kanāriju valdības pozitīvi atzinumi un visos šajos atzinumos eh, ir atsauce uz Spānijas piekrastes likuma ievērošanu. Spānijas piekrastes likums ir ārkārtīgi bargs, tas ir 88. gada aizsargājošs. Eh, Spānijas likums, lai pasargātu piekrasti, pludmali un nepieļautu nevienu darbību, kas var mazināt piekrastes kvalitāti. Šajā gadījumā visi rekvizīti ir izpildīti. Tomēr arī komisija var veikt eh, procesu, eh, pār, eh, baudīt procesu no savas puses bet ziņojumus lasot skaidri mēs redzam, ka viesnīcas plānošana neietekmē Montaņa Roha uh, sarkano kalnu un kā jau sacīju iepriekš, šim apgabalam nav dabas lieguma statusa, un tas nav iekļauts Natūrā 2000 sarakstā. Un, manuprāt, šajā gadījumā trauksma var būt saceltā uh, nevietām. Un Taņa Roha, jeb sarkanais kalns Tenerife, ir ļoti apmeklēta un iecienīta vieta, tomēr uh, viesnīcas uh, celtniecība nav iesākta. Uh, tomēr nav paredzams, ka tā varētu nodarīt kaitīju, kaitējumu videi. Tomēr tas viss nekavē komisiju veikt izmeklēšanu no savas puses. You know, nice somebody... Paldies, ja varam dot kādām vārdu un vēl labāk, ja šis runātājs atkal dod vārdu sēdes vadītājiem. Tagad vārds Anhelai, lūdzu runājiet īsti, jo mums tiešām ir pus vienos jābeidz šī sanāksme. Iesākumā atgādināšu. Un to sacīja jau Hons Fernando, ja mēs vēlamies iekļaut to steidzamības kārtībā, tad ir. Jā, jāsagaida, vai ir licence saņemta. Licence ir saņemta, darba iesākas. Jāatgādina, ka šis projekts ir izraisījis lielu sociālu trauksmi Kanārijas salās, ir savākt vairāk nekā 100 tūkstoši parakstu pret to, un mans jautājums komisijai, kur šajā gadījumā ir eh, eh, kop Eh, Eiropas Savienības nosacījumu ievērošana apkārtējās vides jomā, vai viss ir ievērots. Domāju, ka eh, apgalvot, ka šis objekts nav redz Natūra 2000 tīklā. Vai tas ir attiecīgi? Varbūt tas nav precīzi, jo eh, pludmale un montaņa rohā atrodas blakus viens otram, un es vēl gribu atgādināt, ka Kanārija valdība 90. 4. Eh, gadā samazināja aizsargātos eh, platības, lai varētu dot vairāk iespēju urbanizācijai. Un šajā gadījumā tiek eh, instrumentalizēts vispārīgās intereses koncepts eh, jēdziens, jo viesnīcas eh, celtniecība notiek aizstāvot privātās intereses, un es gribētu zināt, ka. Kādā veidā saskaroties ar nelabojamu ļaunumu, jo e, šo kaitējumu nevarēs koriģēt, tad ir tomēr jādomā par vairāk profilaksi, nevis to, ka mēs nonākam e, katastrofas priekšā. Es saņēmu vēstuli no apkārtējās vidas komisāra, ko tas paļaujās uz Spānijas lēmējiestādēm attiecībā uz habitā direktīvas ievērošanu. Domāju, ka komisija ļoti labi, ka Kanāriju salās pēdējā laikā ir tikai deviņi konkrēti gadījumi pār apkārtējās eh, vides eh, aizsardzības pārkāpumiem. Tāpēc uzticēties šajā gadījumā, es nedomāju, vai drīkst šajos gadījumos ir jāpiemēro likums un jāpieņem mēri. Tas attiecas uz visām Kanārijas salām un arī uz Tenerifi, un es gribētu, lai komisija atbild uz jautājumu, kā tiek piemēroti principi. No manas puses tas ir viss. Liels paldies! Sebastiāna kungs un Kalviet kungs vēl. Priekšsēdētāji, paldies, mēģināšu izteikties ļoti īsi. Pirmkārt, skaidri jānorāda, kā atrasties blakus aizsardzības, aizsargātai zonai ietekmē šo aizsargāto zonu. Un sastajā pantā ir norādīts, ka jebkura modifikācija, kas var ietekmēt vidi, ir jāizvērtē. Mans jautājums ir pilnīgi skaidrs zināt to, ka urbanizācija notiek tieši blakus aizsargātai zonai, nav pietiekami. Ja mēs nerīkosimies savlaicīgi, tad pastāv risks, ka mēs nokavēsim un e, tas nereti notiek ar Eiropas institūcijām, e, reaģēt un izziņot par to, par to ka darbi bija nelegāli un nelikumīgi, pēc tam jau kā tie ir pabeigti. Līdzīgi bija Valencijā, pa ostas paplašināšanu, tad, kad bija tūkstošiem kvadrātu metru e, sabojātīs, simtiem personas pārvietotas no dzīvesveidām, dzīvesvietām, Tikai pēc tam tika pieņemts lēmums. Mums ir jānoskaidro, vai ir urbanizējuma zona blakus aizsargājumai zonai, Viss ir jāprecizē šobrīd, pretējā gadījumā mēs tiksim nostādīti faktu priekšā. Un tāpēc mūsu komitejai ir jābūt ļoti vērīgai un jāpieprasa no komisijas rīkoties savlaicīgi. Paldies, nākošais runātājs deputāts Kalvē. Gracias. Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu izteikties īsi. Ļoti labi, ka visbeidzot eh, komitejā ir runāts, tiek runāts par Spānijas tēmātu. Ļoti ilgi tas nav noticis. Un ja mēs atrisināsim Spānijas problēmas, tad šī komiteja paliks bez darba. Taču. At, e, uzklausīju e, komitejas sacīto un video e, teikto un uzklausīju e, Fernandes Agilāra sacīto, vēlos atgādināt to, ka e, māksla pārvaldīt ir māksla rast līdzsvaru, jāizsargā fauna, flora, tāpat ir e, īpašnieki no 71. gada šiem, e, šai zemei ir cilvēkam ir vajadzīgs darbs, es to saku. E, Eh, tad, tā kā savulaik tika teikt Spānijas tiesās. Viens advokāts teica, lai tiek izpildīts likums, un otrs nāca teikt amen. Ok, uh... labi, paldies. Un mēs gandrīz esam noslēguši šā punkta izskatīšanu, un tagad vārds lūguma raksta autorei nevairāk par divām minūtēm. Paldies. Eh, vides kvalitātē, dabas vidē ir ļoti nozīmīga salas apmeklējot. Es uzskatu Kanārijas salu par skaistumu veselības avotiem un tāpēc uzskatu, ka ir jāizsargā Kanārijas salu vīde. Tāpat nopietna problēma ir ūdeņu piesārņošana. Tenerife nepilda ietvar direktīvu pār noteku ūdeņu attīrīšanu. Un jau 2007. gadā Eh, tas ir pēdējais, kas ir publicēts no Kanāriju, no Tenerifu salas vadības, kur konstatēts, ka netiek pienācīgi attīrīti notek. Uh, eh, notekūdeņi, kā tiek eh, piesārņoti peldūdeņi, Un ir ļoti daudz apmeklētāju, tāpat arī iedzīvotāji, kuri uh, ir pak, pakļauti piesārņošanas riskām. Turklāt pēdējā laikā um, uh, Kanāriju, konkrēti Tenerifes salu dome nav, info, municipalitāte nav informējusi pār eh, tālākiem notikumiem. Tāpat arī mēs esam aicinājuši municipalitāti domāt par iedzīvotāju veselību. Turklāt jāpiebilst, ka šim pašam būvu uzņēmējumam ir licence būvēt 40 bungalovus vispiesārņotākajā zonā. Turklāt uzskatu, ka mēs nevaram uh, ļaut tam notikt. Paldies! Lielas paldies par eh, to kaislī, ar ko jūs runājāt par šiem jautājumiem un par laiku, ko jūs tam veltāt. Ja visi cilvēki būtu tik apņēmīgi kā jūs, tad mūsu pasauli noteikti būtu daudz labāka un skaistāka un pateicos arī par to, ka esat atbraukuši līdz pašai Briselē no brīnišķīgām Kanārijas salām. Nu, paskatieties, kāds laiks šodien ir Briselē. Jūs tiešām esat nestušas lielus upurus, lai aizstāvētu uh, savu mērķi, lai par to cīnītos. Eh, līdz ar to beigsim eh, šā jautājuma izskatīšanu. Ja kolēģi atbalsta, tad rīkosimies šādi. Mēs eh, zinām no komisijas, ka dzīvokļa direktīvas sestais pāns attiecas uz šo gadījumu un ka jebkuram būvprojektam ir pilnīgi jāievēro visas šīs prasības. Par to nav nekādu šaubu. Tādēļ nosūtīsim steidzami vēstuli rīt pat Kanāriju eh, reģionālai eh, pašvaldībai un arī Spānijas valdībai un pieprasīsim veikt ietekmes novērtējumu, noskaidrot, vai tas ir veikts vai nav, šķiet, ka nav veikts un ja nav veikts ietekmes novērtējums, tad nav ievērots dzīvotņu direktīvas sastais pants, kur ir teiks, ka pirms jebkura projekta īstenošanas uzsākšanas ir jāveic ietekmes novērtējums, jo kā jūs norādījāt un arī kolēģi uz to norādīja, eh, šīs eh, būv projekts var novest pie neatgriezenisma, ne, neatgriezeniska kaitējuma nodarīšanas dabai. Un, uh, jā, mums ir jābūt atbildīgiem par, uh, par dabas aizsardzību, par mūsu planētas aizsardzību. Un es domāju, ka tas būtu iespējamais rīcības veids, un tad mēs arī lūgtu uh, sekretariātu nodrošināt dialogu ar komisiju un raudzīties uz to, ko darīt tālāk. Vai kolēģi atbalstītu šādu rīcību? Uh, Paldies, un lūguma raksta autors šķiet arī apmierināts. Tas ir lieliski. Liels paldies! Tagad jauku pusdienas pārtraukumu un tiekamies pēc pusdienām.